bet citi ir nepilnu darbu laiku, un semināri notiek tikai laiku pa laikam, kur internetu mājas vietne netiek pilnībā izmantot. Manuprāt, šāds tīkls nav piemērots tiem mērķiem, kas ir izvirzīti. Tas nekādā gadījumā neatbilst padomas sākotnējiem lēmumiem. Es mēģināju noraidīt šo priekšlikumu, taču, jo man liekas, ka tas būtu kolektīvo interešu labā būtu vajadzīgs ļoti daudz labās gribas, lai šis tīkls kļūtu par tādu kā paraugu mūsu dalību valstīm. Eh, ja tas, tas notiks tikai tad, ja visi ļoti aktīvi iesaistīsies, visas dalību valsts to atbalstīs. Runājot ar komisiju un Zviedrijas prezidentūru, es uzsvēru. Mēs nevaram iedomāties tādu tīklu, kurš nodarbojas ar tik ārkārtīgi svarīgu jautājumu kā noziedzība. Mēs eh, nevaram to veidot, ja tas netiek darīts nopietni. Šim tīklam ir jākļūst par tādu kā paraugu vai atsaucas centru, kurš dod vadlīnijas noziedzības apkarošanai. Visas struktūras, kas ir iesaistīts noziedzības apkarošanā, vai tās būtu skolas vai nevalstiskās organizācijas, būtu jāsasaist ar šo tīklu. Es, kā jau teicu, nā, nevaru atbalstīt patreizējo komisijas priekšlikumu. Varētu to pieņemt, ja padomu un komisija svinīgi solītu, ka Eiropas parlaments saskaņā ar Lisabonas līgumu varēs lemt par šo jautājumu koplēmumu procedūrā. Ja parlamenta loma tiks atzīta, tad es būšu gatava pieņemt šo jauno priekšlikumu, izvērtēt tīklu jauno notikumu attīstības gaismā. Es domāju, ka noteikti parlamentam jāpiešķir koplēmuma procedūra. Uh, Lielas paldies! Un tagad gribētu lūgt padomus pārstāvu vispirms komentēt šo izteikumu. Lūdzu, un pēc tam būs komisijas pārstāvim vārds. Vēberskundze. Paldies! Tieši kā Alfāno kundze jau teica, Zviedrijas prezidentūra šo jautājumu uzskata par prioritāti, uzskata, ka vajadzētu strādāt pie šī noziedzības novēršanas tīkla. Gribam panākt, lai šis tīkls praktiski arī darbojas, un tāpēc šobrīd domājam par to, kā pārstrādāt pašreizējo padomas lēmumu, lai tas funkcionētu efektīvāk un tādā veidā, kas ļautu sasniegt mērķus, kas noteikti objektīvajā novērtējumā. Tātad vēlamies darbus turpināt saskaņā ar novērtējumu rezultātā izteiktajiem secinājumiem, izvērst šo tīklu, lai šis tīkls darbotos labāk. Un novērtējumā tika iekļaut virkne punkti, kuros norādīt trūkumu, un cenšamies šobrīd šos trūkumus labot ar minēto padomas lēmumu. Un lūk, šis ir viens no pasākumiem, ko uzskatām par steidzamiem, un vēlamies to pieņemt pirms Lisabonas līguma apstiprināšanas nu, zināmā mērā varētu to teikt, kā, tā, saukt kā tādu tīkla atdzīvināšanas darbību. Tā, lai mēs vēlamies, lai tas darbotos ne tik vien īstermiņā mūsu prezidentūrē, bet arī citu prezidentūru laikā. Skatāmies uz Stokholmas programmas projektu, ko prezentējām 16. oktobrī. Tas ir publisks dokuments, ik viens var ar to iepazīties. Un sadaļā par novēršanu un profilaksi 9. lapusē 4.3 daļā jau esam iekļāvuši atsauci uz observatorijas izveidu, izveidi noziedzības novērošanai. Un darbs šādā observatorijā norisinātos šī tīkla, noziedzības novēršanas tīkla ietvaros šāds, šāds eh, centrs sadarbotos cieši ar Eiropolu un būtu saistīts arī ar aģentūru darbu. To ierosinām padomas lēmumai, vēlamies to pieņemt pirms Lisabonas līguma vēl. Tas jāsaka ir tāds kā, tāda kā labošanas darbi, tā kā tāds remonts, kas mums ir jāpaveic jo, protams, būs vēl arī citi pasākumi, ku, par kuriem spēļīsim. Tikko būs pieņemts Lisabonas līgums, tikko būs pieņemts šis, mēs sāksim domāt par tālākajiem soļiem, un Stokholmas programmā jau norādām uz iespējamiem tālākiem soļiem. Mēs tiešām ceram, ka šo mums izdosies uh, apstiprināt un tad beigu beigās strādāt pie galīgās Stokholmas programmas versijas. Lisabons līgums piedāvā jaunu juridisko bāzi šai jomai un padome ir pilnībā gatava šo jauno juridisko bāzi turpmākajā darbā arī izmantot. Mēs apzināmies, ka būs ļoti daudz turpmāka darba, bet, kā jau teicu, tad šis ir tāds īstermiņa remontdarbs, īstermiņa pasākums. Un vēlamies vienkārši panākt to, lai šis noziedzības novēršanas tīkls tiešām darbotos, tas būtu efektīvs. Un šai lēmumā ņēmām vērā novērt, novērtējumā izteiktos secinājumus, kas tika prezentēti martā. Meklējām veidus, kā uzlabot situāciju, kā labot novērst tos trūkums, uz kuriem tika norādīts novērtējuma gaitā. Nu, tāds ir padoms viedoklis. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātāji, paldies, Webers kundze. Nu, pirmām kārtām, vai jūs jautājums par organizēto noziedzību tika atbildēts? priekšsēdētāja vajadzēja referentē. Nē, tā bija pirmā, tas bija pirmais jautājums un atbild, kas nepieciešams. Es zinu, ka ir agrs no rīta gan. Uh, saka priekšsādātāji, bet, un es saprotu, kāpēc ir steidzīgi, steidzams jautājums novērst noziedzību, bet lūk, šis ir vēl viens piemērs, kur es nesaprotu, kāpēc šis solis nevar pagaidīt vēl mēnesi, kāpēc mēs nevaram strādāt pie tā Lisabons līguma ietvaros, tas man galīgi nav saprotams. Bet, nu, varbūt pirms desmitiem es nenākšu klajā ar saviem pieprasījumu, vai vismaz pirms neesmu saņēmusi tas kafijas bet gribēju jūs lūgt padoms pārstāvis kundze na, atgriezties pie Alfons, Alfonī kundzes jautājumu par to, kāpēc tur nav iekļaut atsauc uz organizēto noziedzību. Domāju, ka tas ļoti būtisks punkts. We, we had the, as... Uh, padoms pārstāv turpina. Tieši kā Alfāna, Alfāna kundze norādīja, mums bija viedokļa apmaiņa par iespēju iekļaut atsaucu uz organizēto noziedzību. Tā netika iekļauta tomēr tāds, ka mēs neredzējām atbalstu šādam punktam. Organizēta noziedzība kā tāda eh, šeit mūsuprāt neiederējās. Tas ir tīkls, kas paredzēts noziedzības novēršanai, nepā, nenu, atsevišķi nenorādot uz organizēto noziedzību. Tas jau nenozīmē, ka tā tur nav iekļauta, tā vienkārši nav pieminēta specifiski. Es domāju, tas bija vairāk laika jautājums. Un laika jautājums ir tāds, ka ja mēs to neizdarīsim tagad, tad varbūt pēc pāris gadiem mums tikai izdosies atkal šo tīklu iekustināt. Tāda ir padomas nostāja. Okay, so crime... Priekšādātāji turpina, tātad ar vārdu noziedzības tiek saprast arī organizēta noziedzība. Tas bija tas, ko jūs vēlējāt pateikt ļoti labi. Lieliski tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Komisijas pārstāvis šķiet ir Gajevskī kungs. Jums vārds. Merci, <clears throat> merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties Alfāno kundzei par ziņojumu. Liels paldies par viņas ambiciozo skatījumu, ko viņa šeit savā ievadrunē sklāstīja un kas arī ziņojumā parādās attiecībā uz tīkla mērķiem. Tas, protams, ir mūsu visu mērķis izveidot šādu tīklu, kas darbojas. Ārējais tīkla darbības vērtējums, kas tika pieminēts Alfāno kundzes runā, izdarīja secinājumu, ka ir nepieciešama eiropeiska sadarbība asociācijas, tas ir dažādas valsts iestādes, privātās iestādes noteikti ir jāiesaista, lai izveidotu šo pieredzes apmaiņas tīklu, lai izstrādātu jaunas metodas un instrumentus. Un šeit ir nepieciešama multidisciplināra pieeja mēs varētu atsaukties uz jautājumu par noziedzības apjomu vispār un par organizēto noziedzību. Es domāju, ka tīkla mandāts, kāds tas parādās padomas lēmumā, atļauj cīnīties pret abu veidu noziedzībām. Protams, 2001. gada lēmums paredz pirmkārt eh, novērot noziedzību kopumā, taču tīkla darbības apjoms ir iespējams ārkārtīgi plašs un dažādi pasākumi tajā var ietilpt. Šim tīklam ir ļoti liels potenciāls, tas var kļūt par tādu neapējamu platformu, kurā tiek apmainīta gan informācija, gan arī strādāti jauni instrumenti, jaunas pieejas. Jo Lisabonas līgums piedāvā mums jaunu e, tiesisko pamatu, uz kuru veidot šo sadarbību tīklā nepieciešamās struktūrālās pārmaiņas nav viss, kas ir vajadzīgs, lai tīkls darbotos. Ir vajadzīga arī ļoti spēcīga politiskā grība un valsts iestāžu iesaiste, lai tīkla aktivitāte būtu pieņemama. Nav šaubu, ka sekretariāts ir jāstiprina, taču ar to vien nepietiks, tas neatrisinās visu, kā brīnum noiņa. Ir nepieciešami skaidri rezultāti, ir ļoti ambiciozi mērķi jāizvirza. Piemēram, ir pieminēts, ka varētu tikt sākta uh, dar, sadarbība ar skolām, dažādi pētniecības projekti un izglītības projekti. Tas varēs tikt izdarīts tikai tad, ja lēmumu pieņem dalībvalsts šī tīkla ietvaros. Jau iepriekšējā sēdē, kad mēs uzsākām debatas par šo jautājumu, par šo priekšlikumu, Eiropas komisija apstiprināja savu apņemšanos ieguldīt būtiskus līdzekļus šī tīkla darbības stiprināšanā un konkrēti sekretariāta stiprināšanā. Runa bija par vienu miljonu eiro, līdz šim finansējums ir bijis 200 tūkstoši eiro tikai. Un šobrīd galvenais ir apzināt, un definēt precīzus mērķus un uzdevumus šim tīklam un izstrādāt plānu, kā šie mērķi un uzdevumi tiks ieviesti tuvākā vidējā un tālākā nākotnē. Nobeigumā es gribētu teikt, ka komisija vēlas, lai šis tīkls būtu darboties spējīgs, lai tas darbotos uz skaidras juridiskās bāzes, kur ir skaidri nodalītas atbildības jomas. Ceru, ka nākotnē mēs redzēsim, ka šīs plānas piepildās, proti, ka mērķi tiek efektīvā veidā arī izpildīti. Paldies! Lielas paldies! Saka priekšādātā, vai ir vēl kāda kolēģi, kas vēlas izteikties šobrīd? Morais kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies! Viens no jautājumiem, ko jūs pieminējāt, kāpēc jau nākamā mēneša laikā šis jautājums jāpieņem padomu, to tiešām vēlas jo tā vēlas to iekļaut savu panākumu sarakstā. Un te mēs runājam par tīkla trūkumiem. Alfāno kundze mums paskaidro, ka tas viens no daudziem pasākumiem, kas nāk par labu Eiropas pilsoņiem, ir īpaši, kas attiecas, piemēram, uz mazgadīgo noziedzību un zem līmeņa noziedzību, tā kā aplaupīšanas un tam līdzīgi tā ir ikdiena, ka daudziem pilsoņiem, un tāpēc trūkums šajā programmā vajadzētu novērst šajā centrā, un to vajadzētu tiešām pabeigt līdz prezidentūras noslēgumu. Es domāju, ka tā jau nav problēma. Jautājums par organizēto noziedzību ir, tā ir cita lieta. Es, eh, kā nu referents strādā pie tā arī nodarbinātības komitejā, man izpratne ir tāda, uh, ka šis tīkls nekad netika paredzēts tādā veidā, lai risinātu šo lielāko, plašāko organizētās noziedzības jautājumu, pārobežu no, noziedzību. Tas drīzāk ir eh, veids, kā sasaistīt noziedzības novēršanas centrus katrā dalību valstī un apmainīties ar pieredzi. Bet, protams, mēs varam apspriest jautājumu par to, kā pārvarēt šo plaisu, kā nonākt līdz šim lielākajam mērķim. Tas ir kaut kas, par ko varam vēl padomāt. Bet domāju, ka prezidentūras vēlme labot, likt šos ielāpus uz mm, trūkumiem pilnā tīkla, manuprāt, ir augstvērtējums centiens. Un man tiešām nav nekāda problēma, ja mēs vēlamies šo dokumentu apstiprināt līdz Lisabonas līguma pieņemšanai. Un pēdējais punkts Sonija Alfāno teica, uh, ka šo sēdi vajadzētu pārādīt internetā. Jā, es tam pilnīgi piekrītu. Gal galā pilsoņiem ir tīpaši tagad līdz Lisabonas līguma pieņemšanai ir jāredz kaut kas pozitīvs, kas nāk no šīs komitejas. Un lūk, šis būtu viens no, viens no eh, šādiem punktiem. Žēl gan, ka nav citu cilvēku, kas atbalstītu man šai eh, lūgumā. Bet katrā ziņā ar ēnu referentiem mēs noteikti vēl parunāsim arī par organizētās noziedzības jautājumu un tā iekļaušanu šai tīklā. Priekšādātāji turpina. Runājot par sēdes pārādīšanu internetē, man teica, ka ir atsākta sēdes raidīšana internetā, jo sākotnēji šeit bija jābūt sēdējai slēgtām durvīm, jo tā bija koordinātora sanāksme. Un tāpēc informācija, diemžēl, vēl nebija nodot tālāk tehniskajiem darbiniekiem, bet tagad šobrīd mūs jau raida internetā, tā kā viss ir nokārtots. Tā viņš šķiet. Šķiet, ka tāds arī ir. Nē, vēl tomēr ne. Bet tā tad varam lūgt tehniķus tomēr atkal mūs sākt radīt internetā. Nu, cerams, ka tehniķi to ir dzirdējuši. Nu, lai nu kāds arī nebūtu, bet nākamreiz pārliecināsimies, ka šādu pārpratumu nav. Vikstroms kundze lūgus vārdu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju atbalstīt Sonju Alfāno. Viņas prasībā ķerties klāt pie tā, kas apdraud Eiropas nākotni, ja runājam par Eiropas pilsoņiem, tad jāsaka, ka viņi ir ļoti nobežījušies par to, cik ticama, cik liela uzticēšanās eh, var tikt eh, nu, piešķirta Eiropā, ja runājam par mazgadīgo noziedzību, organizēto noziedzību, par jauniešu nākotni Eiropā. Tie ir jautājumi, ko Eiropas pilsoņi vēlas eh, atrisināt un ko vēlas, lai mēs atrisinām. Tas nodrošinās Eiropai uzticamību, un tas parādīs arī mūsu kā komiteju tādā labā gaismā. Tāpēc mums vajadzētu atbalstīt Alfānā kundzi šeit un skaidru un gaišu arī nošķirt un definēt organizēto noziedzību. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko Eiropa sastopas šobrīd. Šeit ir tāda kā paradigma maiņa. Tagad, kad grasās stāties spēkā Lisabonas līgums, mums būs virkne iespēju, kā ietekmēt šo situāciju ar koplēmumu palīdzību. Un domāju, tieši tāpēc ir pienācis laiks pilnībā atbalstīt Sonju un to, ko viņa vēlas panākt. Tāpēc vēlreiz gribēju pateikties viņai par ziņojumu. Un pateikties viņai arī par to, ka viņš šo problēmu vispār ir pieminējis. Domāju, ka tā ir ārkārtīgi svarīga Eiropai kopumā un ir īpaši svarīga jauniešiem. Paldies, saka priekšsēdētāja Vikstrēms kundze, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Ja nē, tad tādā gadījumā nākšu klajā ar vienu piezīmi pati. Atbildot arī Morais kungam, es neesmu pārliecināta, ka Eiropā ar atvērtām robežām mēs varam strikti nodalīt mazo noziedzību no organizētas starptautiskas noziedzības. Tas vairs nav iespējams, nu tāpat kā mazumtirzniecība arvien vairāk eh, mūs vērš mūsu uz, uzmanību uz to, kā lūk ir šie noziedznieki, kas aplaupa ķēžu veikalus un iet. Uh, pāriet robežas, un vai drīzāk varbūt tikpat labi ir arī kaut kāda starptautiska auto zāgļu tīkli. Es nedomāju, ka šīs robežas vairs ir tik striktas. Jā, redzu, ka Morais kungs vēlas uzreiz reaģēt. Lūdzu, nē, nē, Morais kungs turpin, es negribu tagad priekšēdājs kungs sākt dialogu, bet domāju, ka galvenais jautājums ir tāds, ka šī sistēma sākotnēji tika paredzēta sākotnēji, lai katrā dalību valstī uzlabotu noziedzības novēršanu. Uh, Nu, tas bija saistīts ar tā saukto zemā līmeņa noziedzību. Bet, protams, ka es nevaru teikt, ka atsevišķi arī zemās noziedzības pasākumi var veidoties tīklos, iet pāri robežām. Bet domāju, ka primāri, sākotnēji tas bija paredzēts katras iekšē, valsts iekšējās situācijas uzlabošanai. Es neesmu, protams, neesmu pret šim kopējam pārobežu noziedzības risinājumam, nē, bet tas ir tikai tāds papildu komentārs. Paldies, saka priekšādātāji, paldies jums par šo komentāru, jo domāju, ka šī tīkla mērķis pilnīgi noteikti ir nozīmīgs arī saistībā ar procedūrām, ko izmantojam. Bet Alfāno kundze tagad došu jums vārdu noslēgumu vārdiem. Grazie, Presidente. Lei ha centrato perfettamente il. Paldies, priekšādātāji. Jūs patiešām uh, palīdzējāt mums saprast, kas ir galvenais šajā problēmā. Runājot par padomas par Stokholmas programmu, jāsaka, ka es uh, Stokholmas programmā neatradu nekādas uzziņas par šo tīklu. Šis tīkls ir pilnībā pazudis no programmas. Tā kā prezidentūra vienmēr ir uzsvērusi savu pārliecību, ka noziedzība un organizētā noziedzība ir viens un tas pats, un pret to var cīnīties ar tiem pašiem instrumentiem, tad man ir jāatsaka, ka tam es pilnībā nepiekrītu. Mēs šeit zaudējam unikālu iespēju. Iespējams, esmu šeit jauna Eiropas parlamentā, bet man ir radies iespējas, ka uh, mums ir eh, liela vēlme apkarot terorismu, taču nekas netiek darīts, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Noziedzības apkarošanā mēs nevaram aizmirst par organizēto noziedzību. Abas šīs lietas ir uh, saistītas. Ir tūkstošiem piemēru, kas to pierāda. Es pētīju tīklu, lai paskatītos, uh, kas tur īsti ir teikts. Un es atklāju, ka jauniešus eh, rekrutē mafija un eh, dažādas organizētās struktūras, lai tie pārdotu ieročus un narkotikas. Eh, arī skolās ir narkotiku tirdzniecība. Vai jūs domājat, ka tas notiek tāpēc, ka skolnieki vēlas šīs narkotikas pārdot? Manuprāt, tas ir tāpēc, ka dīleri vienkārši rekrutē skolniekus, lai tie tālāk pārdotu narkotikas tāpat arī jādomā arī par to, kā narkotikas vispār nonāk šajā zemē. Es domāju, ka mums vajadzētu skatīt reālo situāciju un vajadzētu saprast, kas tad īsti notiek. Es domāju, ka mums uh, ir uh, jāpavēro, jāsaprot, kas ir paveikts jau līdz šim. Ir jāatcerās, ka mēs esam vienkārši apmainījušies ar paraugu praksi, nekas cits nav darīts. Un īstenībā viss, kas ir noticis, tas ir visnotaļ apšaubāmi. Es domāju, ka mums vajadzētu saprast, ka ar eh, labās prakses apmaiņu diemžēl nepietiek Ierēģi, diemžēl, nevar savā starpā sazināties, jo viņi runā dažādās valodās. Nav pietiekami daudz tulku, netiek iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, arī pētnieki un akadēmiķi nesadarbojas, nav iesaistītas arī nevalstiskās organizācijas cilvēki, kas ir atbildīgi uz vietas par organizētās noziedzības apkarošanu, arī šeit nav iesaistīti. Manuprāt, ir jāatbild uz daudziem jautājumiem. Noziedzība nav saistīta ar organizēto noziedzību. Nevar teikt, ka ir vienu, tā ir viena un tā pati lieta. To es varu teikt no savas personīgās pieredzes. Mēs nevaram visu to samest vienā katlā. Mums vajadzētu skaidri nošķirt eh, noziedzību no organizētās noziedzības. Eh, parlaments ļoti, ir ļoti interesēts terorismu apkarošanā. Mums vajadzētu to visu vēlreiz izvērtēt. Mums vajadzētu saprast, eh, kā terorisms ietekmē ikdienas dzīvi dalību valstīs, un vajadzētu paskatīties, kā organizētā noziedzība ietekmē dzīvi dalību valstīs. Es domāju, ka mēs konstatēsim, ka esam zaudējuši ļoti daudz laika. Mums vajadzētu uzņemties atbildību mūsu vēlētāju priekšā. Priekšēdētāji, padomes eh, teiktais mani tā īpaši nenomierināja, īpaši ir runa par procedūru. Es domāju, līdz eh, nedēļas nogalē mums vēl ir laiks grozījuma iesniegšanai. 12. novembrī mēs varēsim balsot, un vēl šomēnes šis dokuments nonāks plenārsēdē. sēdē. Taču mums vajadzētu saglabāt parlamenta tiesības, mums vajadzētu arī izmantot Lisabonas līguma priekšrocības. Tieši tāpēc es vēlētos lūgt, lai ziņojums tiek nodots atpakaļ komitejai tā, lai mēs varētu nogaidīt līdz Lisabonas līguma stāšanās spēkā datumam. Es domāju, ka tas ir visnotaļ optimistiski. Ir arī paredzēti termiņi tulkošanai šie. Uh, termiņi ir obligāti. Galu galā deputātiem ir tiesības saņemt grozījumu tekstu savā valodā. Es domāju, ka tad sekretariāts man tikko teica, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 13. novembris. Tas nozīmē, ka diez vai mēs varēsim nobalsot par šo ziņojumu novembra plenārsēdē. Es gribētu ieteikt, ka ja šis eh, ziņojums vēl nav iekļauts to ziņojumu sarakstā, uh, Eh, ko mēs eh, pētīsim šodien koordinātoru sanāksmē, proti tātad, kad mēs spriedīsim, kā tikt galā ar pārēju Lisabonas līgumu. Tātad, ja šis ziņojums vēl nav iekļauts šajā sarakstā, to vajadzētu tur iekļaut. Ja mēs runājam par tīklu, kas nav īpaši labi funkcionējis jau gadiem ilgi, jāatcerās, ka noziedzība taču mūs skar ilgāku laiku nekā tikai dažus gadus, tad es domāju, ka šis ir labs gadījums, kur mēs varētu pastrādāt nedaudz eh, detalizētāk. Mēs varētu lūgt, lai padome šo eh, dokumentu izskata saskaņā ar Lisabonas līgumu. Es nezinu, vai mēs pārāk cietīsim no noziedzības, ja nogaidīsim vēl vienu mēnesi. Galu galā mēs esam uh, vilkuši šo pasākumu jau gadiem ilgi, bet varbūt es kaut ko te nesaprotu. Būs stilkungs, lūdzu. Jā, paldies priekšādētāji. Es jums piekrītu kad jūs sakāt, ka mums vajadzētu mēģināt pabeigt šo uh, dokumentu mēneša laikā. Ja nē, tad uh, šī lieta atrisināsies pati no sevis. Tātad, ja tas ir iespējams, tad mēs kā grupa labprāt pabeigtu šo dokumentu. Taču es, protams, saprotu referentes uh, uzskatus šajā jautājumā. Es domāju, ka mums ir jābūt realistiem. Galu galā šeit ir runa par Eiropas noziedzības novēršanas tīklu. Mēs nevaram šeit ielikt visas savas vēlmes vienā iniciatīvā un tad censties visu panākt ar šo vienu iniciatīvu. Neaizmirsīsim, ka līgumam stājoties spēkā, šī ir viena no jomām, kur mums noteikti vajadzēs nedaudz vairāk pastrādāt. Kā referente teica, mums vajadzētu būt piesardzīgākiem, nevajadzētu censties visu sagrūst šajā vienā iniciatīvā. Gal galā mums būs arī citas iespējas eh, atrisināt referentes minētās problēmas. Tad, tad noslēgumā. Pirmais lēmums, kas mums ir jāpieņem, ir par to, vai mēs reāli varam pabeigt šo failu līdz Lisabonas līgumam. Ja nē, tad mums vajadzēs ievērot procedūru. Tad, ja mēs varam to izdarīt, tad mēs kā grupa eh, balsotu par to, lai mēs to arī izdarām. Protams, mēs varam sadarboties ar prezidentūru. Nav slikti, ka prezidentūra cenšas eh, kaut ko panākt, cenšas, lai tās rezultāti būtu pēc iespējas labāki. Bet galu galā prezidentūrai ir arī jārespektē tas, ko mēs vēlamies panākt šīs procedūras ietvaros. Paldies! Es domāju, ka mēs varam šeit diskutēt par principiem. Šīs debates neatiecas tikai uz šo ziņojumu. Es domāju, tas ir tāds principiāls jautājums. Mēs to varam apspriest koordinātoru sanāksmē, un tur mēs varētu arī izlemt, kāda būs mūsu pieeja. Es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Proti, parlaments vienmēr ir centies sadarboties, centies darboties ātri un uzņemties atbildību. Tas ir viens no mūsu pirmajiem principiem. Līdz ar to esam izskatījuši pirmo darba kārtības punktu. Otrs darba kārtības punkts ir imigrācijas sadarbības amatpersonu tīkla izveide. Referente ir Diezde Mēras kundze. Mums bija jau pirmā viedokļa apmaiņa 30. septembrī par šo jautājumu. Pa šo laiku referente ir sagatavojusi ziņojuma projektu, tas ir izplatīts eh, mūsu deputātiem, un grozījumu iesniegšanas termiņš ir rītdien 2012. Šis termiņš šķiet tāds ļoti īss, bet jums par to teica jau iepriekšējā sanāksmē. Tas nozīmē, ka visi to labi apzinājās. Tātad mēs vienkārši šeit ievērojam principu, ka mēs darbojamies ātri un esam elastīgi. Es ceru, ka šos grozījumus varēs iesniegt līdz rītdienas pusdienlaikam. Tagad došu vārdu Diez de Mēras kundzei, pēc tam komisijai un padomē, un tad mēs visi diskutēsim. Bueno, en realidad estamos ante una... Eh, Priekšēdētāji. Šis priekšlikums ir par regulas 33704 grozīšanu. Ar šo regulu tiek savukārt grozīts sākotnējs priekšlikums par sadarbības koordinātoru tīkla izveidi imigrācijas jomā. Tas ir tāds kā koplēmuma procedūras eksperiments. Te viss ir ļoti skaidri saprotams. Es eh, runāšu tagad par eh, šī priekšlikuma saturu. Sadarbības koordinatoru tīkls tika izveidots ar 337 regulu 2004. gadā. Tur ir paredzēts, ka e, sadarbības koordinatori pārstāvēs dalībvalstis, un šie koordinatori darbosies ārvalstīs, imigrācijas dienestā vai kādā citā atbildīgajā iestādē. Tas nozīmē, ka tiks dibinātas saiknes ar eh, savu, savas mītnes vietas valstī. Šādā veidā tiks dots ieguldījums nelegālās imigrācijas apkarošanā. Imigranti tiks repatriēti un tiks eh, koordinēta arī legālā imigrācija. Astoņus mēnešus pēc 337 eh, regulas pieņemšanas tika izveidota Eiropas aģentūra ārējo robežu kontrolē Eiropas Savienībā. Mēs šo aģentūru saucam par Frontex aģentūru. Šīs aģentūras mērķis ir koordinēt sadarbības starp dalību valstīm ārējo robežu pārvaldībā. Tāpat šīs aģentūras mērķis ir palīdzēt eh, apmācīt uh, dalību valstu personālu, veikt uh, riska analīzi un izskatīt uh, problēma jautājumus, kas ir saistīti ar ārējo robežu kontroli. Tāpat tiek sniegta palīdzība dalību valstīm, ja ir vajadzīga kāda, uh, kad, kādas tehniskas darbības ārējo robežu uzraudzībā. Tāpat arī tiek eh, nodrošināta sadarbības starp dalību valstīm eh, kopīgu repatriācijas operāciju laikā. Esmu lūdzījis Frontex aģentūrai pastāstīt par šīm eh, kopīgajām darbībām. Šis priekšlikums ir ļoti nozīmīgs, un, lai to ilustrētu, es varu jums pastāstīt, ka uh, Eiropas Savienībā mums tātad ir 27 dalībvalstis un 27 sadarbības koordinatori. Taču šie, sadarbi, šie sadarbības koordinatori īsnībā ir nevis tikai 27, bet 133. Ir ļoti svarīgi pildīt šos uzdevumus ātri un efektīvi. ir ļoti būtiski, lai tiktu izmantota šī tīkla pieredze. Galvenokārt mums ir jāparedz tas, lai Frontex aģentūra tiktu pārstāvēta arī ārpus Eiropas Savienības. Kā jau teicu, ir veseli 133 šādi sadarbības koordinātori. Tātad 337 regula tiks grozīta, un šeit ir galvenokārt eh, runa par Frontex aģentūru. Ir jāiekļauj arī tādas lietas, kas līdz šim nav iekļautas 337 regulā. Ir jāparedz piekļuve informācijai, kas ir pieejama eh, sadarbības koordinatoriem. Tāpat arī ir jāparedz infor piekļuve informācijai, kas ir paredzēta ekonet tīklā. Ekonet pašlaik var tikt iekļauti dažādi dati, bet šeit nā, nerodas problēmas ar privāto datu aizsardzību. Jūs iespējams uzdosiet jautājumu, ko tad šie sadarbības koordinatori var dot, kādus datus viņi var iesniegt šajā tīklā. Jā, tieši par to ir runa šajos 337 regulas grozījumos. Te ir runa par veidiem, kā darbojas kontrabandas eh, noziedzīgie grupējumi. Šeit ir runa par noziedzīgiem grupējumiem, kas veic imigrantu pārvadāšanu. Tāpat šeit ir runa par eh, ceļošanas dokumentu viltotājiem. Es eh, nevēlos šeit runāt pārāk ilgi, es vēlējos tikai teikt, ka šajā tīklā nav iekļauti vispār nekādi privātie personas dati. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidoti vēl jauni tīkli sadarbības koordinatoriem, tā lai šīs tīkls varētu darboties sekmīgāk. Pusgada ziņojums ir paredzēts tīkla darbības uzlabošanai. Pantā 63.3a un b ir paredzēts tiesiskais pamats šī tīkla izveidēji. Es vēlētos šeit izdarīt nelielas izmaiņas priekšādētās kundze. Kā jau es minēju, viens grozījums ir paredzēts, tad migrācija, vārds migrācija tiek nomainīts ar vārdu imigrācija. Es vēlētos, lai pusgada pārskati būtu elastīgāki. Tas atbilstu Eiropas Savienības ārlietu politikai. Priekšādētā jūs pati teicāt, ka grozījumu ir jāiesniedz līdz rītdienai. Tas nenozīmē, ka grozījumu iesniegšana ir tikai paredzēta, ir paredzēta tikai viena diena. Mēs par to paziņojām jau 29. septembrī. Priekšādātāji. Balsojums komitejā ir paredzēts 16. novembrī vai iespējams mūsu sanāksmē 1. vai 2. decembrī un plenāru sēdē mēs varētu šo dokumentu izskatīt eh, decembra plenāru sēdē. Paldies! Vispirms es došu vārdu padomēji Zviedrijas prezidentūrai, un tā būs personas kundze, kas. Nē, tā nebūs personas kundze. Jebkurā gadījumā Zviedrijas prezidentūras pārstāvē tiek dots vārds, lai komentētu šo iniciatīvu. Lielas paldies priekšēdētāji! Esmu no Zviedrijas pastāvīgās pārstāvniecības un pārstāvu šeit Zviedrijas prezidentūru. Liels paldies par eh, referenta sniegto ziņojuma pārskatu. No prezidentūras puses mēs apsveicam Demēras kunga ziņojumu, jo tas atbilst diskusijām padomē. Kā jau iepriekš tika minēts, apspriežot šo jautājumu septembrī, Diskusijas par šo priekšlikumu bija vienkāršas, padomē tās neradīja īpašus sarežģījumus. Mēs nonācām pie secinājuma, ka ir vajadzīgi pavisam sīki grozījumi. Esam panākuši vienošanos dalībvalstu vidū un šī vienošanās atbilst Demeris kunga ieteiktajiem grozījumiem. Tad paldies! Paldies, tas tiešām bija ļoti īsi. Manā sarakstā ir pieteikušies eh, Gēbelkungs no Eiropas komisijas. Lielas paldies priekšādātāji! Es pārstāvu Eiropas komisiju un es vēlētos apsveikt godājamo komitejas loceklī par šo ziņojumu. Mans teiktais būs vēl īsāks. Mēs esam ļoti apmierināti ar šo ziņojumu un mēs ceram, ka mēs to pieņemsim pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lielas paldies! Es ceru, ka šāds uzstāšanās būs arī turpmāk. Tas patiešām ir patīkami. Timotīs Kērkops vēlējās runāt vēl. Divi runātāji tikko pieteicās, bet pirmais runās Kirkopkungs. Šķiet, ka šīs debatas kļūst tādas monotonas. Es vēlos apsveikt savu kolēģi par viņa uzrakstīto ziņojumu, bet es vēlējos pieminēt arī divas problēmas. Manuprāt, ir ļoti svarīgi atbalstīt eh, sadarbību un informācijas apmaiņu, tīpaši, ja runa par Eiropas Savienības ārējām robežām. Es zinu, ka daži kolēģi dalību valstīs saskaras ar ļoti lielu problēmu slogu. Un cik tālu es saprotu, dažreiz personāls ir apgriezt līdz minimumam. Bieži vien problēma rodas runājot par resursiem. Mums vienmēr ir uh, kādi plāni, un tas viss ir saistīts arī ar Frontex aģentūras darbu. Taču neesmu pārliecināts, ka resursi tiek izmantoti vislabākajā veidā. Mēs varētu varbūt izmantot jau paveikto darbu. Mēs varētu, protams, nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu parūpēties, lai mums ir vajadzīgie resursi, lai to paveiktu. Jūs minējāt, ka Eiropas Savienībā ir šie sadarbības koordinatori, bet mums vajadzētu rūpēties arī par tādiem jautājumiem kā nelegālā imigrācija un imigrantu repatriācija. Tāpat ir jāatcerās par cilvēku tirdzniecību. Šeit mums ir jāsadarbojas arī ar ārvalstu valdībām. Es neesmu pārliecināts, ka esam paveikuši pietiekami daudz mūsu pieeja ārvalstu valdībām nevienmēr atbilst šiem sadarbības tīkla principiem. Jebkurā gadījumā, es domāju, šis ir solis pareizajā virzienā, bet tajā pašā laikā mums ir arī vairākas problēma jomas, kur mums vajadzētu jau steidzīgi rīkoties. Paldies Kirhopa kungām, tagad Ilčev kungam vārds. Un paldies priekšādētāji! Es vēlētos pievienoties Diezdemieras apsveicējiem. Viņš ir paveicis ļoti labu un ļoti vajadzīgu darbu. Šis e, jaunais, šī jaunā redakcija, nevis migrācija, bet imigrācija, norāda uz problēmām dažās Eiropas Savienības daļās un arī visā Eiropā. Šīs izmaiņas ir ļoti būtiskas, jo Šeit mēs varam domāt par jaunām izmaiņām šajā jomā. Bieži vien, drīz vien tās būs tikpat nepieciešamas kā šīs izmaiņas. Imigrācijas procesi būs komplicēts, būs komplicēti ļoti ilgi. Šie procesi būs ļoti mainīgi, un tas nozīmē, ka dažkārt mēs varbūt nevarēsim tos izmērīt, mēs nevarēsim tik viegli tikt ar tiem galā, vismaz es tā domāju. Priekšlikumi regulas grozīšanai ir ļoti vajadzīgi, un tie ir arī pareizi. Es ceru, ka jūsu grozījumos eh, būs iekļautas eh, jaunas svaigas idejas, kā piemēram ideja par pilotu projektu. Šis pilotu projekts, eh, piemēram, paredzētu Frontex aģentūru filiāļu izveidošanu ārvalstīs, valstīs, kas vēlas kļūt par, par Eiropas Savienības dalību valstī. Es ceru, ka Frontex aģentūras filiāļu izveide notiks. Varbūt jūs domājat, ka šis grozījums ir pārāk apjomīgs, bet, manuprāt, tas būtu ļoti noderīgi, ja šāda aģentūra tiktu izveidota, piemēram, Melnkalnē, Serbijā. Šīs uh, valstis atrodas Eiropas vidienē, tās robežojas ar kandidātu valstīm. Uh, Es domāju, ka tādējādi mēs palīdzētu gan Frontex aģentūrai, gan arī imigrācijas eh, sadarbības koordinatoriem. Dievs Demers kungs saka, ka pusgada ziņojums būtu jāpadara elastīgāks. Es eh, gribētu šeit uzdot jautājumu, varbūt varētu veikt ceturkšņu pārskatus. Ja mēs samazinam termiņu eh, šāda ziņojuma rakstīšanai, tad kā obligāts priekšnoteikums šīs ziņojums kļūs elastīgāks. Tādējādi mēs atrisinātu šo savu vēlmi padarīt ziņojumus elastīgākus. Paldies, Gijoms kundzē vārds. Paldies, ka devāt man vārdu, priekšsēdētājs kundze, arī Es vēlētos pateikties Dievs Demera kungam par šo tekstu. Septembrī notika pirmā viedokļa apmaiņa. Jūs toreiz teicāt, ka varbūt šis ziņojums ir vienkārši, tomēr es domāju, ka tur ir daži delikāti apakš jautājumi, par kuriem, protams, ir jādiskutē. Mēs esam piedāvājuši grozījumus par trim punktiem. Es esmu ēnu referenti no savas grupas, esmu pat iesniegusi divus grozījumus. Un eh, vēl būs arī pāris jauni grozījumi variet būt droši, ka to nebūs daudz. Es ceru, ka jūs uh, pievērsīsiet uzmanību šiem grozījumiem. Es īsi pieminēšu tos četru, tā, tās četras jomas, kurās es gribētu līdz rītdienai iesniegt grozījumus. Viens ir jautājums par terminoloģiju. Mēs redzam, ka, protams, daži teksti ir tulkot savādāk nekā citi no spāņu valodas. Manā tekstā vairāk kārt tiek lietots uh, termins nelegālā imigrācija. Man liekas, ka drīzāk vajadzētu rakstīt, runāt par neregulāro imigrāciju vai nelikumīgo imigrāciju. Otrakārt, būtu svarīgi, lai šie koordinātori arī savāktu informāciju par šo te nelegālo imigrāciju Un eh, tāpat arī, lai viņi varētu skatīties, vai legālā imigrācija notiek pilnīgi legāli. Treškārt, mūsuprāt, būtu nepieciešama atsauce uz pamatiesībām un arī starptautiskajām normām, kas paredzētas patvērumu meklētāju aizsardzībai. Un tāpat arī būtu jāapkaro cilvēktirdzniecības tīkli. Ceturtais grozījuma virziens ir tāds, ka ir nepieciešams izdarīt spiedienu uz tām struktūrām, kas ir pieminētas tekstā, proti valdības iestādēm, kurām būtu jāsadarbojas ar koordinātoru tīklu. Un dalībvalstis, kas ir prezidējošās valsts, tām arī būtu vairāk jāiesaistās šī tīkla sadarbība. Tā, tā tad ir nepieciešama labāka sadarbība starp koordinatoriem, imigrācijas iestādēm un dalībvalstu valdībām. Tekstā ir daudz runāts par Frontexu, par tā stiprināšanu. Tāpat arī runāts par, piemēram, atpakaļ atgriešanas hartu un tās stiprināšanu Es gribētu, lai mēs vairāk runātu par šo jautājumu vēlāk diskusijās. Par to, piemēram, ar ko atšķir šie te sadarbības koordinātori no Frontex ierēģiem vajadzētu diskutēt. Paldies, Gijomas kundzei! Es neredzu nevienu citu, kas būtu pieteicies runāt. Tavares kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu runāt tikai par pāris jautājumiem, kas vēl nav izskanējuši šeit. Viens ir tāds nevisai, svari, nevisai plašs punkts, un otrs ir vispārējais vērojums. Nu, pirmkārt, es negribētu atkal atsākt ideoloģiskās debates par to, vai imigrācija būtu jāsauc par nelegālu vai negluži legālu, vai kādu citu terminu vajadzētu lietot. Galvenais ir, lai būtu konsekventi šī termiņa lietošana. Vārds migrācija tagad ir grozīts, un, un tā vietā parādās imigrācija. Es domāju, ka mums vajadzētu tekstu formulēt tā, ka dalību valstis varētu risināt veselu virkni aspektu šajā problēmu lokā. Dažas valsts, piemēram, nelietot terminu nelegālā imigrācija, ir pārtraukuši lietot šo terminu. Es negribu filozofisks debats šeit atkal atsākt. Vienkārši gribēju uzsvērt, ka no valodas viedokļa šīs termins angliski irregular ir plašāks nekā nelegālā imigrācija vienkārši Otrakārt, būtu labi, ja sadarbības koordinātori sadarbotos ne tikai ar Frontex, bet arī citām Eiropas iestādēm. Un šeit es domāju īpaši to, kas izskanēja jau iepriekšējā diskusijā, proti Eiropas patvēruma aģentūra, kas varētu sadarboties ar sadarbības koordinatoriem. Šī patvēruma aģentūra jau šodien nodarbojas ar dažādiem ar migrācijas saistītiem aspektiem. Es nedomāju, ka vajadzētu atkārtoties, atkārtot tās kļūdas Eiropas kopienas līmenī, kas jau ir pieļautas atsevišķās dalību valstīs. Dažās valstīs iekšliet ministrijas nodarbojas ar imigrācijas problēmu risināšanu. Mūsdienās ir jauna tendence, ka imigrācija tiek eh, imigrācija pārvalda, piemēram, Rūpniecības ministrija vai arī specializēta imigrācijas ministrija, kas ir pāris Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja koordinātori sadarbosies tikai ar Frontexu, ja mēs nenorādīsim, ka viņi varētu plašāk sadarboties ar citām Eiropas iestādēm un aģentūrām, kas ir, iesa, kas ir saistīts ar migrācijas problemātiku, tad es domāju, būs nepilnīgs šis priekšlikums. Tas arī ir viss priekšsēdētājs kundze, un nobeigumā gribētu pateikties referentam par ziņojumu. Paldies Tavares kungam. Tagad es gribētu aicināt referentu nākt klājā ar secinājumiem. Sirsnieks, paldies priekšsēdētājs kundze. Es no savas puses arī gribētu pateikties kolēģiem par atbalstu, ko viņi izteica savos vārdos. Gribētu pateikties Herberts kundzei no padomas par viņas teikto. 23. septembrī par šo ziņojumu sprieda robežu padomē, un pusstundas laikā visas 27 dalību valsts atbalstīja šo pieeju. Tā tad bija milzīgs konsensus, un es tam labprāt gribētu pievienoties. Tātad liels paldies padomē par prasmīgo šī jautājuma novadīšanu. Tāpat arī paldies Vulfkungam. Piekrītu viņam, ka šis jautājums būtu jāatrisina un lēmumu jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Es noklausījos Timotī teiktajā. Viņš kā vienmēr ir ļoti nopietns iedziļinājies jautājumā. Viņš apvienotajā karalistē savulaik bija iekšlietu ministrs un viņš ļoti labi zina, par ko mēs runājam šajā dosijā. Ja mēs runājam par pareizu resursu izmantošanu, tad tur mums ir pamats cerībām, Timotī. Tu zini labāk nekā es, ka 2005. gadā Frontex budžets bija 5 miljoni eiro, 2010. gada budžets. Daļai pateicoties arī parlamenta grozījumiem, ko iesniedz dažādās grupas, budžets pieaugs līdz 83 miljoniem eiro. Vienīgais, par ko vajadzētu satraukties, ir tas, ka Frontexam ir nepieciešama arī kapacitāte, lai visus šos resursus menedžētu, jo to būs daudz vairāk nekā iepriekš. Citi kolēģi arī izteica vērtīgus komentārus, un es labprāt atbildētu uz tiem. Gijoms kundze teica, ka viņi iesniegs dažus jaunus grozījumus, un iezīmēt tās, tos četrus darbības virzienus, kādos vērsti šie grozījumi. Runājot par terminoloģiju, to pieminē gan Gijomas kundze, gan Tavāres kungs. Es jums neradīšu problēmas, jo es savā grupā un arī citur vienmēr aizstāvu pieeju, kas lieto vārdu ir regular vai clandestine angliski un nevis nelegāls. Tātad ne, runātu nevis par nelegālo imigrāciju, bet par neregulāro ar likumu neregulēto imigrāciju. Dažās valstīs šī te neregulētā imigrācija nav noziegums. Mēs mēģinām šodien caurskatīt arī tos tekstus, kas eh, paredz Frontex darbības virzienus, un tur arī vajadzētu konsekventi lietot terminoloģiju. Es domāju, ka mums ir jābūt konsekventiem. Domāju, ka nelegālā imigrācija jāaizstāj visur. Man nav, es bez šaubām pieņemšu šos jūsu priekšlikumus mīkstināt terminoloģiju. Tālāk runājot par sadarbības koordinātoru pilnvarām. Šeit izskanēja visai pamatots idejas, taču jāsaka, ka tās ir zināmā pretrunā ar tiem juridiskajiem pienākumiem, kas piekrīt sadarbības koordinatoriem. 377. pāns paredz, ka sadarbības koordinatoru galvenais uzdevums ir preventīvā darbība un neregulētās imigrācijas apkarošana ir viņu uzdevums. Otrs uzdevums ir nelegālo imigrantu repatriācija. Trešais uzdevums - viņiem jāpalīdz pārvaldīt legālā imigrācija. Tās ir viņa pilnvars. Ja mēs vēlamies tās paplašināt, tas varbūt būtu iespējams. Taču tad mums būtu jāiesniedz jauna grozījuma 377. regulē. Mums, protams, ir jāievieš šādi grozījumi ikreiz, kad uzskatām, ka tas ir nepieciešams, vai tas būtu regulā, direktīvā vai kādā citā dokumentā. Gijomas kundze un Tavareša kungs runāja par patvērumu meklētājiem. Patvērumu jautājumi mums ir ļoti svarīgi no ideoloģiskā viedokļa, vismaz man un manai politiskajai grupai tie ir svarīgi. Mēs esam sūdzējušies par to, ka pilnīgi nepamatoti tiek novilcināts tas, lai Eiropā izveidotos patiesa kopīga patvērumu meklēšanas politika līdz 2010. gada beigām. Tādēļ aģentūras izveidošana un bēgļu finansiālā atbalsta ieguldīšana aģentūras izveidošanā, mūsuprāt, ir ne īsti pareizi pieeja. Šajā gadījumā, gan runājot par šo regulu, mēs nerunājam par patvērumiem, es neatkārtošos, bet sadarbības koordinātori nenodarbojas ar patvērumu meklētāju problēmām. Nu un tālāk par cilvēktiesībām jūs minējāt. Protams, nav runas, ka ir īpaši svarīgi ievērot šīs cilvēktiesības, it īpaši no 1. decembra, kad pamatiesību harta būs akī komunitēra neatņemama sastāvdaļa. Kolēģi, nobeigumā es gribētu visiem pateikties par jūsu ieguldījumu ziņojumu tapšanā, tāpat arī par dalību debatēs. Varat būt pārliecināti, tiklīdz saņemšu no jums grozījumus, es tos rūpīgi izpētīšu un mēģināšu iekļaut savā priekšlikumā, tā lai šīs ziņojums būtu pieņemams pēc iespējas plašākam deputātu lokam. Paldies! Paldies, Dievs Demērs kungam, tālāk par laika grafiku. Balsojums Libe komitejā notiks 1.2. decembrī. Plenārsēdē ziņojums nonāks decembra vidū, kā jau jūs teicāt. Taču Skatoties kalendārā, es domāju, ka mēs varētu nedaudz pagarināt grozījuma iesniegšanas termiņu. Vai jūs piekrītat tam, ka grozījums var iesniegt līdz nākamajai otrdienai, piemēram, līdz 10. Eh, novembrim? Jā, manuprāt, tā ir laba doma. Ja vien tehniski tas ir iespējams. Man nav nekādu problēmu kolēģiem piedāvāt daudz laika. Tātad termiņš grozījuma iesniegšanai ir 10. novembris, pulksten 12. dienā. Godātie kolēģi, pēc 15 minūtēm ir paredzēts balsojums darba kārtībā. Un tādēļ man ir ierosinājums ieturēt 15 minūšu garu pārtraukumu, tādējādi, ja nepieciešams, jūs varēsiet atgriezties savos birojos un sameklēt balsošanas kartes. Es redzu, ka Masips Idalgo kungs vēlas runāt kaut ko par reglamentu. Jā, priekšsēdētāja kundze, tā kā mums ir nedaudz laika, tad es gribētu norādīt, ka šīs komitejas deputāti un tie, kas bija ārkārtas komitejā par bēgļu atpakaļsūtīšanu, ir ārkārtīgi satraukušies par Itālijas tiesas neseno spriedumu Mums bija divas sēdes, par ko mēs runājam, ir atsevišķi cilvēki, kuriem tika piespriests spriedums, viņi tika uzskatīti, tika atzīti, tiesa atzina viņus par vainīgiem. Pagaidu komitejas priekšsēdētājs bija Ka Karlo Kueļa. Mm, viņi nav vairs parlamenta deputāti. Tātad runa bija par cip nosūtījumiem, nelegāliem nosūtījumiem. Jā, paldies tātad par šo informāciju. Tagad pārtraukums, atgriezīsimies atkal pulksten 10.30 ar balsošanas kartēm.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

Godātie kolēģi, gribētu lūgt visus ieņemt vietas, lai mēs varam sākt balsošanu. Can, can... Colleagues, can we please... Kolēģi, vēlreiz gribu jūs lūgt visus ieņemt vietas, un sarunas varam vest tālāk ārpus šīs telpas, ja tas nepieciešams. Lieliski! Jūs visi esat disciplinēti. Man prieks par jums! Ceru, ka lielākajai daļai no jums ir arī balsošanas kartiņas līdzi. Šķiet, ka mana kartiņa nedarbojas. Nu, ja visi gatavi. No, Vienas balsošanas kartes nav šķiet, bet uh, man informēja, ka asistents acīm redzot to šobrīd nes. Vai visi gatavi balsošanai? Lieliski. Mums ir jābalso tikai par vienu ziņojumu jo otrs ziņojums no darba kārtības ir izņemts. Tātad mēs balsosim par Aleksandra Alvāro ziņojumu. Diezdem Mērkungs, jūs gribējāt atsaukties uz reglamentu punktu. Priekšsādātājs atvainojas, ka pārtrauc jūs. Šis te kabels, ko tur savā rokā, man nedaudz uztrauc. Respektīvi, es gribēju teikt, ka man eh, balsošanas mašīna nebūtu nav pieslēgta, cīm redzot, lūdzu, paturiet to prātā. Jā, jā, es ļoti saprotu jūsu bažas un raizes, saka priekšsēdētāji. Bet jāsaka, tehniskās lietas nav man stiprā puse. Varbūt jūs varat vienkārši pāriet uz kādu citu sēdvietu, uz kādu vietu, kur balsošanas iekārta ir pieslēgta. Oh. Well, you know, I, when I, little anecdote. Nu, varu pastāstīt jums, kad joku šorīt ienāca sanāksmes zālē, un man pretī bija cilvēku grupa, kas teica, labrīt, Intvalds kundze, mēs esam Amerikas slapanais dienests. Un es nezinu, vai tam ir kaut kāda saistība ar to, ka tagad šeit visādi kabeļi atslēgti atrodas un tam līdzīgi. Vēl viens reglamentu punkts, Bustilkungs, pavisam īsi. Tā viņš šķiet, ka tā kā ir mainīta darba kārtība vakar, daudz deputāti bija ļoti apjukoši, un daži no viņiem domāja, ka sanāksme tagad tikai sāks bet mēs taču jau strādājam jau iepriekšējo pusotru stundu kā normālā komitejā. Varbūt vajadzētu citreiz tā, nu, vairāk paziņot par šādām izmaiņām arī ar ēpastēm un tam līdzīgi, tā lai citi var ierasties uz sanāksmi, jo lielākā daļa no mums nokavēja darbu šorīt. Pilnībā piekrīt jums, saka Intveldes kundze. Es ņemšu vērā jūs komentāru, nodošu šo priekšlikumu tālāk arī priekšsādātājiem, skatos tā arī uz sekretariātu, kas var līdzēt šādā ziņā. Tie, kas bija klāta vakar, es, protams, informēju viņus par pārmaiņu izmaiņām darba kārtībā, bet, nu, tie, kas nebija klāt, nu jā, viņiem ar, viņus arī vajadzētu brīdināt par izmaiņām darba kārtībā. Bet, nu, tā tad, vai esam sā, gatavi sākt balsot, lūdzu, esat pacietīgi, nu, nezinu, var teikt, jāsaka, šis ir pats, mans pats svarīgākais balsojums. Tātad balsosim par Aleksandra Alvāro ziņojumu, Francijas Republikas iniciatīva par padomas nu, lēmumu pieņemšanu par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām. Vispirms balsosim par Albrehta grozījumu numur 85, noraidīt iniciatīvu kopumā. Ja, tik, ja tā tiks šis grozījums pieņems, tad, protams, visi grozījumi atkarīgs. Kas ir par šo grozījumu? Pret? Atturs? Tā tad noraidīts pārējiem tālāk pie citiem grozījumiem. Līdz ar to vispirms septītais grozījums par Pret? Atturs? Pieņemts. Astotais grozījums otrajā punktā par? Pret? Atturs? Pieņemts. Devītais grozījums par? Pret? Atturs? Pieņemts. Desmitais grozījums par? Pret? Atturs? Pieņemts. Vienpadsmitais par? pret, atturs, pieņemts. 12. par, pret, atturs, pieņemts. 91. par, pret, atturs, pieņemts. 92. par, Atvainojiet, te tātad vēlties pārbaudīt, labi, elektroniski pārbaudīsim 91. grozījumu. 91. grozījums 4. punktā sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 40 balsoja, 26 par, 14 pret, neviens neaturējās, tātad pieņemts, tiešām pieņemts. kādam nestrādā balsošanas iekārta, labi, mēs pilnīgi noteikti atzīmēsim, ka jūs balsojāt par. Tātad 27 par. Lieliski 92 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 93. Pre, par. 13. Priekšādātāji sajaukus. Nākamais 93. grozījums, tomēr 93. pār pret, atturs, noraidīts. 13. par, pret, atturs, pieņemts. 14. par, pret, atturs, pieņemts. 15. par, pret, atturs, pieņemts. 16. par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk 94. ar mutisko grozījumu. Balsosim par grozījumu ar mutisko grozījumu. Par? Šķiet, ka ir kāds apmulsums iestājas, ne? Nevis skatībā lieliski. Tātad par? Pret? Atturs? Noraidīts. 17. par, pret, atturs, pieņemts, 9, 95. par, pret, atturs, noraidīts, 96. par, pret, atturs, pieņemts, 97. par, pret, atturs, noraidīts, 98. par, pret, atturs, noraidīts, 18. par, pret, atturs, pieņemts, 99. par, pret, atturs. Nu, pārbaudīsim šo. Tātad balsojam elektroniski par 99. grozījumu 7. punktā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Lieliski. Beidzam balsot. 43 balsoja, 28 par, 15 pret. Grozījums ir pieņemts. 19. atsaukts. Tālāk 20. lūgums balsot pa daļām. Pirmā daļa Viss teksts bez vārdiem Eiropol un Eirojust par, pret, atturs pieņems. Tagad otrā daļa par minētajiem vārdiem Eiropol un Eirojust par, pret, atturs pieņemts. Simtais par, pret, atturs pārbaudīsim tomēr. Balsojam elektroniski par simto grozījumu. Nē, šķiet kāda problēma, nevar sākt balsot. Tagad var sākt balsot. Lūdzu, sākam balsot par simto grozījumu, kolēģi. Jums šķiet, ka es te kontrolēju visu, nē, bet tā tikai tāda ilūzija. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 par, 15 pret, pieņemts. 21 par, pret, atturs, pieņemts. 22 par, pret, atturs, pieņemts. 101 par, pret, atturs, pieņemts. 23.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 29. par, pret, atturs. Šķiet pieņemts. 30. par, pret, atturs. Pieņemts. 104. par, pret, atturs. Noraidīts. 31. par, pret, atturs atturs pieņemts. 105. par, pret, atturs noraidīts. 32. par, pret, atturs pieņemts. 33. par, pret, atturs pieņemts. 34. ar mutisko grozījumu par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski lūdzu. Elektroniski balsojam par 34. grozījumu ar mutisko grozījumu. Sākam balsot, kolēģi. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 42 balsoja, 23 par, 18 pret 1 atturējās grozījums ir pieņemts. Tāpēc 106. atkrīt 35. ar mutisko grozījumu par pret atturas šķiet pieņemts, bet varbūt tomēr pārbaudīsim elektroniski, lai būtu droši. Tātad balsosim elektroniski par 35. grozījumu, sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 43 balsojot, 24 par, 19 pret tiešām pieņemts. Tāpēc 107. grozījums atkrīt. 36. un 108. identiski par, pret, atturs pieņemts. 37. grozījums Komentārs paredzēts deputātiem. Tātad 37. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 110. par, pret, atturs noraidīts. 38. par, pret, atturs pieņemts. 39. par, pret pret, atturs pieņemts, 40. par, pret, atturs pieņemts, 41. par, pret, atturs pieņemts, 42. par, pret, atturs pieņemts gribu pārbaudīt tomēr elektroniski. Balsosim elektroniski par 42. grozījumu, kolēģi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Balsot 43, 27 pār, 16 pret, pieņemts. 43 pār, pret, atturs, pieņemts. 44 pār, pret, atturs, pieņemts. 111 par, pret, atturs, noraidīts. 112 par, pret pret, atturs pieņemts, 45. par, pret, atturs pieņemts, 48. par, pret, atturs pieņemts, 47. par, pret, atturs šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad balsosim elektroniski par 47. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 par 27 pret tiešām noraidīts. 48. Par. Pret. Atturs noraidīts. 49. Par. Pret. Atturs pieņemts. 113. atkrīt. 50. Pār. Atvainojiet. Tātad 50. pār. Pret. Atturs. Šķiet noraidīts. 51. pār. Pret. Atturs. Pieņemts. 114. pār. Pret. Atturs. Noraidīts. 115. pār. Pret atturs pieņemts. 116. par pret atturs noraidīts. 52. par pret atturs pieņemts. 117. ar mutisko grozījumu. nodot balsošanai kopā ar mutisko grozījumu, tātad 117. par, pret, atturs, noraidīts. 53. par, pret, atturs, pieņemts. Kolēģi, varbūt, ka mēs varam balsot blokā no 54. līdz 63. grozījumam, vai varam tā darīt? Līdz 62. jūs sakat labi, tā tad blokā no 54. līdz 62. ieskaitot. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemti. 63. par? Pret? Atturs? Pieņemti Vēlētos pārbaudīt elektroniski šo grozījumu. Tātad balsojam kolēģi elektroniski par 63. grozījumu. Beidzam balsot. 24 par 19 pret pieņemts. 118 par pret atturs noraidīts. 65 par pret, atturs pieņemts, 68 par, pret, atturs pieņemts, 67 par, pret, atturs šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim labāk elektroniski. Šķiet, ka skaņu balsu atšķirība nebija tik liela, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. 24 par 18 pret pieņemts. 64. 119. atkrīt, jā. 64. par, pret, atturs, noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. 64. par 64. balsojam elektroniski. Sākam balsot. Numurs 64. Beidzam balsot. 23 pār, 21 pret. Hmm, tiešām pavisam neliela balsu atšķirība. Pieņemts ar ne, pāris balsu vairākumu. 68. par. Pret atturs pieņemts, 69. par, pret, atturs pieņemts, 70. ar mutisko grozījumu par, pret, atturs pieņemts. Tālāk blokā līdz pat 84. ieskaitot. No 71. līdz 84. blokā pat pret, atturas, pieņemts. Šķiet bija kāds sajukums, apjukums, bet nu jau esam nobalsojuši. Tātad trešais apsvērums, pie apsvērumiem. Trešais apsvērums, pirmais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 86. atkrīt, 87. par, pret, atturs, pieņemts. Otrais un trešais ir atsaukti, ceturtais par. Nobalsojam jau, jā. Tātad ceturtais par, pret, atturs, pieņemts. Piektais grozījums, lūgums balsot pa daļām. Teksts ir jums priekšā, tāpēc to nelasīšu. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Tālāk 80. Tā kā piektais grozījums tika pieņems, tad mēs balsosim tikai par otro teikumu 88. grozījumā. Tas šķiet nedaudz sarežģīti. Sekretariāts skaidro, ka dalītais balsojums pa daļām tikai tad, ja nebūtu pie, pieņemts piektais grozījums, bet tas tomēr tika pieņemts un tāpēc balsojam vienā balsojumā par otru teikumu 88. grozījumā par pret atturs pieņemts. 89. par pret atturs noraidīts. 90. par pret atturs pieņemts. Sastais par, pret, atturs pieņemts. Un tagad, kolēģi, gala balsojums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts ar lielu vairākumu 36 balsis par, 2 pret, 7 atturējās. Apsveicam referentu. Lieliski saka priekšsēdētāji. Nu, lūk, mans pirmais, pirm, manis pirmais organizētais balsojums ir veidzies veiksmīgi. Lieliski. kolēģis. Godātie kolēģi, sauc priekšsēdātāji, lūdzu to, tos, kas dodas prom, atstāt telpu klusītēm. Talk... Tātad vēlreiz atkārto tie, kas vēlas runāt, lūdzu ejiet ārā. Esmu ļoti stingra. Mums jāturpina darba kārtība. Un pirms mēs nonākam pie nākamā darba kārtības punkta, punkta numur 11, gribēju jūs informēt, ka pie mums filmē Itālijas televīzija. Viņi filmē manu kolēģi šeit, un tātad visiem jāuzvedas lieliski. Ak, nē, nav Itālijas televīzija, tas ir Eiropas parlamenta televīzija. Ak, tā. Turpinam ar 11. darba kārtības punktu, un tas ir krimināla lietu tiesvedības nodošana. Un šai ziņā, šai, šim ziņojumam referenti ir mūsu kolēģi Benovas kundze. Okay, um, um, presented with... Jā, lūk, man šeit instrukcijas ir priekšā. Tātad, diskusijas padomē turpinās par šo priekšlikumu. Un padomu nav pat tuvu pie, lai nonāktu pie vienošanās. Kolēģi, lūdzu, gribētu lūgt klusumu zālē. Gribam jums atgādināt, ka šis ir trešā pīlāra priekšlikums, ko ļoti būtiski ietekmēs Lisabons līguma spēkā stāšanās, kas, par, kā paredzams, stāsies spēkā 1. decembrī. Un nešķiet iespējams, ka šis teksts varētu tikt publicēts oficiālā vēstnesī līdz mēneša beigām. Un tas savukārt nozīmē, ka likumdošanas procedūrai būs jāsākas no jauna koplēmuma procedūras ietvaros. Un šis dokuments ir iekļauts tai sarakstā ar likuma projektiem, par ko koordinators spriedīs šo pēcpusdienu. Tagad došu vārdu Monikai Benovai, referentei, pēc tam došu vārdu padomas un komisijas pārsēm, pēc tam sekos de debatas. Benovs kundze, lūdzu jums vārds. Dailcā. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos nedaudz papildināt jūsu tikko teikto. Mana nostāja attiecībā uz šo iniciatīvu ir zināma jau ilgāku laiku. Es uzskatu, ka šis instruments ir ļoti efektīvs. Ar to mēs varētu nodrošināt labāku kriminālu tiesvedību. Tajā pašā laikā mēs ievērotu arī taisnīguma principus un nodrošinātu visu iesaistīto tiesības. Esmu sagatavojis ievadu savam ziņojumam, bet uh, Šis ziņojuma projekts galu galā jums visiem jau ir zināms, taču diemžēl tikai uh, angļu teksta versija ir pieejama. Tas ir tāpēc, ka mēs saskaramies ar laika grūtībām, mums ir pārāk maz laika ņemot vērā pašreizējo likumdošanas procesu. Mēs esam saņēmuši padomas tekstu, uh, bet mēs saņēmām to tikai otrdien. Dažas no dalību valstīm, Nīderlanda, Itālija un citas nepiekrīt uh, tam, ka diskusijas darba grupā būtu jāpabeidz. Līdz ar to eh, galīgā lēmuma pieņemšana padomē varētu iekavēties. Lisabonas līgums stāsies spēkā 1. decembrī šogad, un līdz ar to viss likumdošanas process mm, tiks eh, atlikts. Mums ir jāgaida, ja vien eh, tas netiks publicēts oficiālajā vēstnesī, līdz 31. novembrim. Es domāju, ka šī ir ļoti nopietna joma. Um, Krimināla tiesvedība ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai, un tas, kas pašlaik notiek, diemžēl nav visai pozitīvi. Ņemot vērā, ka šī iniciatīva ir iekavējusies, es vēlētos, lai parlaments pieņem rezoliet, rezolūciju par šo jautājumu. Es vēlētos lūgt vaicāt padomēji, vai 31. novembrī ir paredzēts pieņemt tekstu pašreizējā redakcijā. Ja tas netiks darīts, tad uh, visa šī likumdošanas iniciatīva tiks atlikta manis iepriekš minēto iemeslu dēļ. Mēs labprāt gribētu saņemt jaunas iniciatīvas no dalību valstīm, ņemot vērā Lisabonas līgumā noteikto procedūru. Mēs Nevēlamies, lai tiktu zaudēts šis milzīgais darbs, ko ir paveikusi padome un parlaments. Vēlreiz paldies, un es gribētu dzirdēt, eh, kāda ir padomas nostāja. Paldies Benovas kundzei. Šīs debatas būs interesantas, jo šķiet, eh, ka padomes pārstāja nav klāt. Bet komisijas pārstāvji ir ieradušies. Tas nozīmē, ka vispār Pirms došu vārdu tiem deputātiem, kas vēlējās izteikties. Šķiet, ka tāda ir pareizā procedūra parlamentā. Un cerams, ka pa šo laiku mm, komisija un padomu varēs pārskatīt eh, savu nostāju. Vēbers kundzei vārds. Paldies, eh, priekšādētāji. Es patiešām atbalstu Benamas kundzes nostāju. Es domāju, ka mums ir jāzina, kāda ir padomes E, pozīcija, ko tā vēlas darīt. Taču tajā pašā laikā mums ir jābūt atklātiem. Šo parlamenta dokumentu mēs pieņemsim tikai 17. decembrī, un tas ir pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Es domāju, ka padomē vismaz šajā situācijā vajadzētu rīkoties atbilstoši. Uh, Es negaidu iniciatīvu no dalību valstīm, es gaidu priekšlikumu no komisijas. Mums vajadzētu piemērot nebisin īdēm e principu, mums vajadzētu domāt par eh, tiesvedības nodošanu krimināllietās, mums vajadzētu domāt par jurisdikciju konfliktiem, mums vajadzētu rīkoties tā, lai Eiropas Savienībā ir saskaņota likumdošana. Ja tā nebūs, tad es baidos, ka uh, šī ideja par brīvības, drošības un taisnīguma telpu būs tukši vārdi. Tas viss būs redzams uz papīra, bet praksē tas nedarbosies. Bez tam, ņemot vērā to, ka šī iniciatīva nāk no 16 dalību valstīm, gandrīz visām padomēm pārstāvētajām valstīm, tomēr netiek ņemts vērā tās, ko parlaments uh, teica, izskatot citus tiesību aktus. Es domāju, ka tas nav pareizi, ja šāda likumdošanas procedūra m, mm, Eiropas Savienībā nav pozitīva. Es redzu, ka padomas vietās vēl neviens nesēž. Es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvjiem, izteikt savus komentārus. Īvēlēts Mārien izteiksies komisijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Es atvainojos, kas ierados uh, nedaudz vēlāk. Es nedzirdēju referentes kundzes ievadu. Taču es uzskatu, ka man šķiet, ka tika teikts tas, ka priekšlikumu nevajadzētu izskatīt steigā, ka mums ir vajadzīgs vairāk laika. Pašlaik prezidentūrai būtu jādod vārds sniegt atbildi. Es zinu, ka prezidentūras pārstāvji vēlas šo uh, tiesību aktu novest līdz galam prezidentūras laikā, tad viņi vēlas panākt rezultātus šajā sakarā. Ja tas netiks izdarīts, tad ir jāatcerās, ka mums būs cita procedūra, mums būs spēkā jau Lisabonas līgums, un komisija gatavos priekšlikumu. Protams, ka tas prasīs laiku. Tātad, ja padome nepieņem šo priekšlikumu līdz gada beigām, komisija negatavos jaunu priekšlikumu uzreiz. Mēs vienkārši nevaram to izdarīt. Pašlaik mēs nezinām, vai šis priekšlikums tiks pieņemts vai nē. Tas nozīmē, ka komisijai būs vajadzīgs laiks jaunu priekšlikumu izstrādē. Es pilnībā saprotu, ka šī joma nebija īdēm princips un tiesvedības nodošana. Uh, ir daļa no priekšlikuma. Bet, kā jau es teicu, viss ir atkarīgs no Zviedrijas prezidentūras. Ja šis priekšlikums netiks pabeigts līdz gada beigām, tad komisija darīs visu iespējamo, lai sagatavotu savu priekšlikumu. Bet mums būs jāveic ietekmes izvērtējums, mums būs uh, ļoti rūpīgi jāpieņem lēmumi, kāds, kāda būtu pareizā pieeja. Paldies! Paldies par jūsu atbildi. Es domāju, ka padomes, eh, par to, ka padomes nav klāt, eh, var saprast, jo, pad, jo šķiet, ka mēs esam nedaudz ātrāk eh, darbojušies un strādājam jau pirms noteiktās darba kārtības. Taču atbilde mums ir vajadzīga. Es saprotu, ka nesaņemot atbildi ir ļoti sarežģīti saprast, ko tad, kā tad rīkoties bet es domāju, ka šo tematu varētu iekļaut koordinātoru sanāksmes darba kārtībā. Cik tās saprot no referentes, diez vai padome panāks vienošanos. Ja mēs paskatāmies uz visiem šiem tematiem, kas ir jāpieņem, kur, kur lēmums ir jāpieņem 31. novembrī, tad šķiet, ka viņi darbosies 24 stundas diennaktī. Referents kundze, vai jūs zinat, kā rīkoties? Referents kundze saka, ka ir jānogaida līdz eh, pēcpusdienas sanāksmei un ir jāsaka, ka bez padomes pozīcijas, diemžēl, lēmumu pieņemt nevar. Mums ir jāzina, vai padomes lēmums tiks pieņems līdz 31. novembrim vai nē. Un bez eh, šīs atbildes mēs nevaram pieņemt lēmumu par šo ziņojumu. Zviedrijas eh, prezidentūra noteikti tika pārsteigta. Viņi varbūt nezina, ka mēs eh, pašlaik spriežam par šiem jautājumiem. Bet tā kā mēs esam visu pateikuši, mēs, protams, uzklausīsim pusatuli kungu, kas vēlēs izteikties. Bet es domāju, ka mums vajadzētu to nedaudz atlikt, mums vajadzētu nogaidīt eh, prezidentūras atbildi, un, jebkurā gadījumā, arī koordinatoru sanāksmē šis jautājums ir jāapspriež. Būsu tilkungs. Jā, tieši to es arī gribēju teikt. Varbūt padomas pārstāvi varētu nodot ziņu saviem kolēģiem. Mums ir jāsaņem šī informācija pēc iespējas drīzāk. Mums tas ir jāņem vērā koordinātoru sanāksmē 2015. šodien. Un, ja padomu mūs varētu neoficiāli informēt par savu nostāju, tas būtu ļoti labi. Vēbers kundze vēlējās komentēt. Jā, liels paldies! Ko mēs darīsim, ja padome teiks, ka līdz šī mēneša beigām viss tiks pieņemts un viss tiks publicēts? Mums vajadzētu būt atklātiem. Tas nozīmē, ka viss mūsu darbs ir pilnīgi velts, jo ne šis ziņojums, nedz arī grozījumi padomē netiks ņemti vērā. Es saprotu, ko teica komisija. Šīs komisijas priekšlikums tiks gatavots saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Nav jēgas no slikta tiesību akta. Varbūt mēs varam pagaidīt dažus mēnešus, un tad mēs varētu pieņemt labu saskaņotu tiesību aktu. Tas man liekas uh, tikai normāli. Es domāju, ka koordinātoru sanāksmē mēs varētu uh, vienoties, kā rīkoties, neņemot vērā padomas atbildi. Šis jautājums attiecas uz daudziem pašlaik pieņemšanā esošajiem aktiem. Busutilikungs, jā, koordinatoriem vajadzētu izlemt. Tātad, ja ir iespējams pieņemt šo dokumentu šī mēneša laikā, un ja politiskās grupas uh, uzskata, ka politiski prātīgi būtu tā arī rīkoties, uh, tad es domāju, ka šādu lēmumu var pieņemt jau šo pēcpusdienu. Paldies! Benovs kundze, lūdzu, runājiet mikrofonā. Es vēlējos pieminēt, ka mēs varētu gatavot eh, parlamenta rezolūciju, ja netiks pieņemts tiesība akts. Jebkurā gadījumā šo stratēģiju mēs izlemsim koordinātoru sanāksmē. Tā attiecas uz daudziem tiesību aktiem. Šķiet, ka darbu kārtību esam pabeiguši pavisam ātri. Alfāno kundze vēl mūs aizkavēs uz kādu minūti, bet eh, tad mēs varētu šo sēdi eh, slēgt un tikties atkal pēcpusdienā. Paldies, priekšādātāji! Tā nebūtu nav pirmā reize. Busutila kungs jau teica, ka viss it kā ir jāapspriež koordinatoru sanāksmē. Bet es domāju, ka arī komitejai ir nozīme, un arī mums ir eh, savas eh, lemšanas tiesības priekšsēdētāji. Bet eh, ir vajadzīga koordinācija, mums ir jāsaprot, kā rīkoties attiecībā uz daudziem tiesību aktiem. Un mazākā grupā to ir vieglāk izdarīt, un mēs šīs rekomendācijas nodosim tālāk arī komitejai. Vai visi piekrīt? Vai ir kāds steidzams jautājums, ko jūs vēlēties apspriest? Es gribēju šo sēdi slēgt. Šķiet, ka vārdu koordinatori mēs šajā komitejā dzirdam pārāk bieži. Protams, ka koordinātori var uzsākt darbu, bet tad, kad sākas kādas nopietnas diskusijas, mēs vienkārši nosūtam šīs diskusijas tālāk koordinatoriem. Galu galā, ja mēs sākam šīs diskusijas, tad arī komiteja ir tiesības izteikties. Mēs praktizējam atvērtību, caurredzamību, demokrātiju, līdz pat ekstrēmam mēs visus šos principus uh, piemērojam. Uh, Es eh, vēlos slēgt uz šo sanāksmi un tiksimies atkal pēcpusdienā. Paldies, kolēģi! Sì, però non mi piace che lei dica continuamente coordinatore, guarda. Da ieri la testa almeno ci Perché non è carina. It's not nice.